Kolēģis, ladies and gentlemen, shall we get started? Dāmas kungi, sāksim sanāksmi. Pirmkārt, atvainojos par to, ka sanāksme sāks nedaudz vēlāk. Tas tādēļ, kad mēs ieradāmies, tad šeit vēl notika iepriekšējais pasākums, un līdz ar to mums vajadzēja nogaidīt Un es, protams, vēlos izteikt saštumu par šo situāciju, jo nav nekāda pamatojuma tam, ka tiek uh, kavēta mūsu sanāksmes sākšanās. Iesākumā pieņemam sim darba kārtību. Ja nav nekādu iebildumu, tad pieņemam darba kārtību ar šādām izmaiņām. 11. punkts. Par ES un Kanādas tirniecības attiecībām tiek atcelts 18. punkts. Šlitera kunga sagatavotais ziņojums par pārējais pasākumiem attiecībā uz divspusējiem nolīgumiem tiek pārcelt uz nākamo interesanāksmi uz 13. aprīli pēc referenta lūguma. Un 31. punkts pasaules ekonomisko pārvaldību tiek skatīts 16. martā no rīta, tātad rīt no rīta. Pēc 25. punkta saskaņā ar eh, referenta Žado kunga lūgumu. Pirms pārēj pie priekšādāja paziņojumiem. Vēlos pieteikt klusumu brīdi, cienot traģēdiju, kas ir notikusi Japānā lielie cilvēku upuri un plašie postījumi šīs valsts īpašumā. Tādēļ lūdzu piecelieties un ievērosim minūtes klusumu. announcements. Priekšsētāji paziņojumi. Šī sanāksme tiek raidīta internetā, izņemot slēgto sēdes daļu. Tātad koordinātoru sanāksme tiks raidīta. Kas parīkums lūdzu? that an understanding? Uh... Vai politiskajām grupām nav iebildumu? Mārtiņkungs. Protams, ir jāņem vērā, kādi apstākļi ir izveidojušies, bet es saprotu Daniela priekšlikumu, nevis vienkārši to atlikt, bet paturēt to plenāra kārtībā un panākt politiskajā grupā vienošanos par formulēm, bet eh, nedebetāt par to šodien, jo tas nebūtu saprātīgi, un mēs esam gatavi šo priekšlikumu atbalstīt. Jā, es domāju, tas būtu labs kompromiss, tā to paturēt plenārsesijas darba kārtībā, lai tas tiktu uh, sagatavots līdz samitām starp ES un Japānu. Bet varam pārcelt šos punktus, acīm redzot, jā, devītais un desmitais punkts, līdz ar to tiek atcelts. un es ceru, ka būtiskās grupas spējas panākt vienošanos par mutiskā jautājuma un rezolūcijas pieņemšanu. Tagad priekšētāji paziņojumi. Jūsu mapēs ir pieejami attiecīgie dokumenti, un, ja jūs interesē kāds konkrēts jautājums, tad varat uzdot jautājumu sekretariātam. Šodien nav pieejams tulkojums bulgāru valodā bet eh, rītdien tas būs pieejams. Precīzāk, rīt no rīta nebūs bulgāru tulkojuma. Šodien tas ir, bet tas nebūs rīt no rīta. runājot par makrofinansālo palīdzību Grūzijai pēc jaunu īstenošanas aktu stāšanās spēkā, ir nepieciešams veikt tehniskos grozījumus šajā priešlikumā, kas tika pieņemts mūsu komitejā pagājušā februārī ar vienkāršoto procedūru bez grozījumiem. Un tagad šī procedūra jānomaina ar jaunu konsultācijas procedūru. Balsojums plenāra sesijā no sākuma bija paredzēts marta sesijā, bet tas ir pārcelts, jo koropērā netika panākta vienošanās līdz 16. martam, kas bija termiņš grozījumiem, un tad arī vienojas par šo tehnisko pielabojumu. Ja padomu uzstās, ja jāizmanto jaunā izskatīšanas procedūra, nevis agrākā pārstīšanas procedūra, tad priekšsādātājiem būs tiesības runāt ar padomi komitejas vārdā. Tādēļ es a, aicinu, kā a, jums sniegt man šāds pilnvars. Es ceru, ka padomu nenāks klajā ar šādu priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā mums ir jābūt gataviem. Ilgspējīgi afektu birojas 1. martā izlēma izveidot uzraudzības grupu ar konsultanta lomu, lai sekotu politiskajai krīzei, kas notika Tunisijā, Eģiptē un noris Lībijā, kā arī uzraudzīt Eiropas Savienības palīdzību visam reģionam, ņemot vērā patreizējo Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšanu sekretariātu pārstāvu un izveidot darbu grupu, kas palīdzēs šiem grupam un, lai arī dalība tajā jau ir noteikti tie interdalībnieki, kas strādā pie dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgajiem reģioniem, ir aicināti pievienoties šai uzraudzības grupai kā ad hoc dalībnieki. Tādēļ lūdzu ņemiet vērā šādu iespēju. Mārtiņ, kungs, lūdzu. Tas nav ar to, ko jūs teicāt, bet cits jautājums. Par to, ka, manuprāt, šiem komitejas dalībniekiem nav iespējams par mierīgi strādāt. Arī pēcpusdienā mums ir slēgta sanāksme ar tirsniecības ģenerāla direktātās, ģenerāla sekretariātu. Un Mēs vēlētos pārskatīt brīvās tirsniecības nolīgumus, bet mēs saņēmām informāciju, ka tas nav iespējams. Un par spīti tam, ka jūs, kā priekšādātājs, esat ar piekļuvušiem dokumentiem, tad mums kā deputātiem nav piekļuvušiem dokumentiem. Un līdz ar to nav iespējams rīt pēcpusdienā sanāksmē pietiekami sagatavoties. Mēs varēsim uzdot tikai ļoti vispārīgas jautājumus un būs ļoti vispārīgas atbildes, un ja vēlamies izmantot savus jaunās pilnvaras, tad mēs vēlamies spēju dot konkrētus jautājumus, bet ja mums nav nepieciešamās informācijas, tad mēs to nevarēsim izdarīt, un tādēļ man arvien grūtāk ir strādāt šī komitejā. Jā, tā kā jūs runājat par dokumentiem ar ierobežotu pieeju, noteikumi, kas šeit tiek piemēroti, liedz uh, komitejas dalībniekiem izņemot referentus piekļūt šiem dokumentiem. Tām tas ir norādīts noteikumos, un ja mēs vēlamies tos mainīt, un es pilnībā piekrītu, ka mums jābūt gataviem tos mainīt, tad vispirms ir jāpanāk vienošanās šajā ziņā un jārunā par, ar komisiju par jauniem noteikumiem Mēs nevaram to tā ad hoc līmenī izšķirt. Es aicinu jūs, politisko grupu koordinātori, panākt vienošanos un nāklājā ar priešlikumu uzsākt sarunas ar komisiju, lai mainītu noteikumus, kas saistīti ar piekļuvi šāda veida dokumentiem. Vai ir kādi komentāri? David, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Es eh, saprotu, ka tādi ir patreizējie noteikumi. Es eh, vienkārši ceru, ka koordinatoriem būs diskusija par to, ka mēs varētu mainīt šos noteikumus. Es nesen runāju ar ASV kongresa dalībnieku, kurš teica, ka ASV administrācijas mandāta, pārunu mandāts ir pieejams katram kongresmenim. Un Viņiem ir tiesības tos iesniegt arī NVO, lai saņemtu komentārus. Savukārt mums, kā aktīviem komitejas dalībniekiem, nav pat tiesības redzēt šos dokumentus. Jā, tas ir ļoti labs, uh, ļoti laba iespēja risināt šo jautājumu. Es jums pilnībā piekrītu un, un manuprāt, šie noteikumi pastāvēja vēl pirms Lisabonas no uh, līgumu, tā kā ir jāņem vērā jaunais konstitucionālais ietvars, cenšoties radīt izmaiņas noteikumos, bet mēs parlamentā ievērojam noteikumus. Tādēļ mums uh, nav neko liela izvēle. intervenir pour appuyer euh, ce que vient de dire euh, David Martin. Es gribu atbalstīt to, ko nu pateica Deivids Mārtiņš. Ja būs diskusijas, kas ir informētas, tad eh, deputātiem. Tad eh, es eh, gan ne, nedomāju, ka ārpus deputātu loka to vajag izplatīt, bet deputātiem gan vajag piekļuvi dokumentiem. Tas rada bažas, ka mums ir jāgaida kad ģenerāldirektors mums pastāstīs, kas notiek. Patiesībā mums vajadzētu spēt atbildēt viņam. Mārtiņkungam ir taisnība. E, mums ir tādas, varbūt, ka mums par to vajadzētu runāt koordinātoru sanāksmē. Noteikumi ir pašlaik izveidoti, un varbūt mēs gribam to es mainīt, bet nevajag brīnīties, ka tāda ir. Kas par rīkungs? Just let me add. Uh, Labi. Mēs paž, no, vien, no savas puses nevaram mainīt noteikumus. Un mums ir uh, bijuši vairāki informācijas noplūdes gadījumi. Un tagad mēs skatīsim trešo darba kārtības punkti. Priekšādā, uh, 3. marta Tātad par, protok par protokolu runājot, tas tiks pieņems, ja nebūs nekādu iebilžu. Ceturtais punkts. ES un Īrākas partner, partnerattiecību un sadarbības uh, nolīgums AFET ir atbildīgā komiteja Mūsu pārstāvis, kas gatavos atzinumu, ir Emilio Menendez del Valle. Un šodien mēs skatīsim atzinumu projektu. Jums eh, izdevas materiālos ir informācija partneri attiecību un sadarbības nolīgums ietver lielu nodaļu par tirzniecību. Tur ir e, bez priekšrocību noteikumi un arī strīdu atrisināšanas mehānisms. Tātad tas ir vairāk tirsniecības līgums ar horizontālo politisko pusu. Un man jāsaka, es esmu vīlies, tas tā maigi sakot, ka vadošā komiteja ir grib svītrot uh, pantu par uh, sadarbību. Tas nozīmē, ka mums komitejā, kas ir Startautiskās tirniecības komiteja, um, mums patiesībā nav iespējas izteikties par partnerības nu, un tirzniecības noliegumu, un mūsu uh, atbildīgais varēs tikai uh, viņam būs tikai pavisam īsts tāds uh, atzinums, kā vairāki citi šāda veida nolīgumi un jauktie nolīgumi ar spēcīgu tirzniecības saturu uh, sekos šajā mēnesī. Un tirzniecība vienmēr ir liels un svarīgs elements šajos uh, nolīgumos. Es ceru, ka mēs sagaidīsim uh, pieeja, kas ir balstīta uz lielāku sadarbību, ņemot vērā mūsu sadarbību ar vadošo atbildīgo komiteju, kas atbild par politisko pusi. Un došu vārdu referentam Emilio Menendezam.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 izbeigt masu slepkavošanu Ziemeļāfrikā. Es domāju, ka tas ir liels apkaunojums, ka mums ir ANO rezolūcijas un drošības padomu patiešām uzskat, ka ir pienākums aizsargāt, bet mēs neko nesam izdarījuši. Uh, un šeit ir runa par pašcieņu, tāpēc es uzskatīju, ka būtu svarīgi to pateikt. Mm, te nav ko īpaši teikt eh, jūsu minēto iemeslu dēļ, un es domāju, ka komitejai jāvērš pie atbildīgās afetu komitejas, lai nodrošinātu, ka Eiropas parlaments dod zaļo gaismu. Atgādināšu, ka ir ļoti daudz iemeslu, lai to darītu, ja mēs skatāmies no tirsniecības viedokļa, un kā jūs skaidrojāt, vai kad mēs skatāmies no ārlietu mm, viedokļa, es uzskatu, ka nav šaubu, ka īrākai nepieciešams atbalsts milzīgs atbalsts, jo īpaši ņemot vērā to, kas notiek Ziemeļāfrikā. Jo, ja mēs varam konsolidēt politisko situāciju un tirzniecības situācijai Ziemeļāfrikā, un tas notiktu, ja mums būtu pilnīgi demokrātiska Ēģipte un Tunisija, un tāpēc mēs arī ceram, ka tad tirzniecība attīstītos labāk. Visu šo iemeslu dēļ mums un afet jācer, mums ir jāstiprina demokrātija Irākā. Un šis te nolīgums par sadarbību būtu jāpieņem. jāpieņem. Un nu, jūs jau teicat, ka nolīgumā ir liela sadaļa par tirzniecību, ir ekonomiskās attīstī, attiecības, eh, un es domāju, ka ņemot vērā esošos apstākļus, tas arī būtu viss, ko man vajadzētu tagad teikt. Vai ir kādi komentāri? Citiem būtu kas sakāms? Lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Es pilnībā piekrītu, ka šis ir svarīgs eh, ziņojums un jautājums. Tas tā ir viena no mūsu, mm, viens no mūsu pienākumiem, kā Eiropas Savienībai atjaunot struktūru un ekonomiku šai valstī, veicinot sadarbības attīstību ar Irāku. Bet es gribētu teikt, Šis eh, ir bez priekšrocību nolīgums un tas ietver PTO noteikums. Un runā nedaudz par valsts iepirkumu arī. Un es mazliet šaubos, vai šie uh, elementi, kas iekļauti tirzniecības nodaļā, uh, vai tas ir efektīvs instruments, lai palīdzētu Irākai atrast uh, jaunu veidu, kā restruktūrēt savu ekonomiku. Es gribu teikt, mums nav jādomā ne tikai par Eiropas Savienības konkurētspēju, bet arī par to, ko mēs varam piedāvāt Irākai, lai tie būtu aktīvs partners Eiropas Savienībai divpusējās attiecībās. Mums vajadzētu mudināt komisiju domāt vairāk no tāda viedokļa, ko Eiropas Savienība var iekļaut, eh, dot, lai pārstruktūrētu ekonomiku. Un varbūt mēs varu kaut ko jums ieteikt tekstam. Paldies par jūsu darbu. Paldies, Saifi kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu runāt par to, ko teica kolēģis. Es gribu atbalstīt eh, nu pats sacīto. Ļoti žēl, ka Eiropas Savienības attieksme ir šāda, tā kā tas parādījās pagājušā nedēļā. Attiecībā uz Īrāku tas bija pilnīgi simboliski, ka Eiropas Savienība e, tai būtu jāspēlē lielāka politiskā loma, un pēc notikumiem Ēģiptē un Tunisijā es arī varu e, teikt, ka būs parlamenta delegācija uz Ēģipti, un es būšu šajā delegācijā. Uh, Es domāju, ka mēs nosūtām ļoti nelāgus politiskos signālus reģionam. Ņemot vērā notikums, kas pašlaik norisinās, es domāju, ka mēs redzam uh, masu slepkavošanu Lībijā, un es absolūti atbalstu kolēģi, nu pat sacīto, ļoti žēl, ka mums nav drosmes. Ir ļoti žēl, ka tiešām neko mēs negrasāmies uzņemt. Lūdzu. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към преобладаващото становище на нашите kolēģi във връзка с... Es piekrītu kolēģiem, kuri e, ir izteikušies pirms manis. Es nedomāju, ka Eiropas Savienības nostāja ir bijusi attiecīgā līmenī, pareizā līmenī Ziemeļāfrikā. Uh, Eiropas Savienība nav spē, spējusi pieņemt nepieciešamos lēmumus. Un e, citi ģeopolitiskie spēki, piemēram, ASV un Turcija, ir e, soli mums priekšā, un tas patiešām ir žēl, ņemot vērā mūsu mērķus, jo īpaši arī mūsu ambīcijas, kas saistīts ar Lisabonas e, līgumu, es atbalstu to, ko teica Saifi kundze. Uh, Bet eh, runājot par procedūru, priekšēdētāji, mēs eh, sākām manīt, ka te rodas jauna tendence. Un mums koordinātoru sanāksmē būtu jārunā par šiem jautājumiem. Ļoti žēl, ka mūsu kom komiteju ignorē un eh, komandē citas komitejas. Mūsu kompetences vispār netiek ņemtas vērā. Uh, Viņi iejaucās mūsu komitejas kompetencēs. Es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu pieņemt ziņēju, ziņojumus, kas iekļaujas mūsu atbildības sfērā. Tas viss ir pretrunā ar mūsu komitejas interesēm. Uh, Un tā ir liela problēma. Priekšsēdētāji jums patiešām prie, e, priekšsēdētāju, e, priekšsēdētāju sanāksmē jums vajadzētu pacelt šo jautājumu. Vēl mums ir grūtības ar piekļuvu dokumentiem, kā jau tika teikts. Samērā bieži nu, mums rodas elementārs problēmas, bet tās traucē paveikt darbu. Um, yes, um, I... Jā, es jums pilnībā piekrītu. Es personīgi cenšos noskaidrot juridisko situāciju par kompetencēm, par mūsu komitejas kompetenci šajā ziņā. Un, eh, nu, dokumenti ir jūsu mapītē. Punkts 3.2 runā par tirzniecību un investīcijām. No 8. līdz 18. pantam, 80. 72 punkti, eh, panti līgumā ir mm, veltīti tirzniecībai. Tas nozīmē, ka 80% no būtības mm, šajā nolīgumā runā par tirzniecību un ārlietu mm, ārvalstu investīcijām. Tad tam jābūt mūsu komitejas kompetencē. Mēs koordinātoru sanāksmē šodien par to runāsim. Ramsdorfa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju Irākā, e, es neesmu eksperts par Irāku, bet Irākai ir milzīgs ekonomiskais potenciāls salīdzinot ar citām arābu valstīm. Un mēs nevaram par zemu novērtēt, nedrīkstam par zemu novērtēt Irāku. Es zinu, ka, piemēram, Irāku ekonomikas vājā vieta ir infrastruktūra. E, dzelzceļa infrastruktūra ir ļoti vāja, vāja un daudzi savienojumi ir pilnībā sagrauti, tāpēc tur ir milzīgas iespējas Eiropas e, ražotājiem un piegādātājiem, kā arī e, ir milzīgs potenciāls Uh, upju transportā, jo šīs te divas lielās upes, kas netiek izma netika izmantotas uh, Sadama Huseina laikā, jo prezidenta pils uh, atradās upju krastos. ļoti maz tiek izmantoti dabas resursi, ka Irākā, Irākā ir unikāli uh, smilšu izrakumi, un tomēr viņi uh, importē stiklu no citām valstīm. Viņiem ir iespēja pašiem ražot stiklu un eksportēt to uz blakus valstīm. Uh, Un šīs e, glās, e, viņiem trūkst e, stikla ražošanas iekārtu. Ir arī citas rūpniecības, rūpnīcas, kuras ir uzsāktas būvēt, bet nav pabeigtas. Piemēram, traktoru rūpnīca, kas, kas ir tikai līdz pusē uzbūvēta. Arī keramikas fabrika Ramadā arī eh, rūpniecība, kas varētu ražot un eksportēt preces. Ja mēs ejam cauri rūpniecības potenciālu uzskaitījumam Irākā, tad varam teikt, ka viss saraksts eh, uzskaitīts mūsu brošūrā nav pietiekošs mēs varam meklēt citas iespējas, kuras varētu attīstīt. Thank you. So, calendar, the um, rapporteur. Paldies. Emīļu referentu kungs, vai jums ir kāda, kāda komentāra? Jā, paldies priekšādātāji, pavisam īsi. Es uh, vēlējos tikai vēl piebilst, ka es gribu teikt paldies kolēģiem Saifī un citiem, kuri atbalstīja manu nostāju. Jā, man bija liels gods pieņemt jūsu komentāru zināšanai. Arī kolēģis šauts. Tas arī bija ļoti interesanti, ko jūs teicāt. Un, protams, arī komentāri no pēdējā kolēģa teiktā. Tas, ko teica Šāls kungs un tas, ko teica Rasdorf kungs, viss bija ļoti svarīgs. Sirsnīgs paldies, es to visu ņemšu vērā. Commission. Paldies, Rusī kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Divi komentāri. Un vēlos atbildēt arī uz to, kas tika teikts par sadarbību. Jā, mm, Eiropas Savienības sniedz atbalstu dažādām jomām, veselai virknē jomu, partnerības un sadarbības eh, noliekumu piemērošanā. Vēl īsi par to veidu, kādā veidā mēs par šo noliekumu vienojāmies. Tas ir noliekums, eh, kas eh, neatbalsta 2011. gada prasībām, 2008. un 2009. gadā par to notika vienošanās, un, protams, ka attiecībā uz šo līgumu mums vajadzēja ņemt vērā ārkārtīgi sarežģīto Irākas situāciju kā tur ir valdības veidošana un administrācija, un, protams, to visu vajadzēja šo nolikumu beidzot tā, kā tas būtu pēc iespējas vienkārši, lai ņemtu vērā situāciju. Irākā ir ļoti maza administratīvā kapacitāte, tur nebija arī ne likumu, ne normu, nebija muidu tarifu, autortiesību. Situācija bija ārkārtīgi sarežģīta un šo noliegumu vajadzēja pielāgot situācijai. Tas bija ļoti tālu no situācijas šodien. Kā jau teicu, šis noliegums ne, nevar ņemt vērā šodien. Paldies, tad eh, grozījumu iesniegšanas termiņš 18. datums līdz pusdienas laikam. Komitējā balsojums būs 12. 13. aprīlī. Tālāk piektais darba kārtības punkts apvienoto nāciju organizāciju šaujamieroču protokola 10. panta piemērošana un eksporta atļauja, kā arī importu un tranzītu pasākumu noteikšana attiecībā uz šaujamieročiem. Mūsu referents ir Salvatore Jakolini, Jakolino kungs no Tautas partijas. Apvainīsimies ar viedokļiem par grozījumiem, ko iesnieguši šīs komitejas dalībnieki kā arī Libe komitejas dalībnieki, kas ir izstrādājuši arī atzinumu šim ziņojumam. Jakolino kungs, lūdzu, vārds jums. Sono qua, prezidente. Ah. Jā, paldies. Es gan skatījos nepareizā virzienā. Paldies! Mēs jau reiz septembrī un oktobrī runājām par šo jautājumu. Šeit runa patiešām ir tagad runa par grozījumiem. Desmitā panta piemērošana ANO protokolu par uh, šaujamieročiem un par uh, eksporta atļaujām un attiecīgo importu. Kopumā ir 67 grozījumi Inta komitejā. Un jūs tikko kā teicāt, priekšēdētā ir arī Libe komitejas atzinums, tur ir 33 grozījumi. Liela daļa no šiem grozījumiem Liba komitejā ir ieplūduši arī mūsu komitejas grozījumos. Gribētu šeit eh, nošķirt divas kategorijas grozījumiem. Pirmkārt, runa šajos grozījumos ir par to, kā stiprināt vienkāršošanas procesu, to virziet uz priekšu un pātrināt procedūru attiecībā uz kategorijām. Šie grozījumi ir daudz. No otras puses ir runa par citu aspektu, proti par drošības profilu. Libas komiteja arī vēlas par to izteikties. Es ceru, ka attiecībā uz abām kategorijām mums izdosies visas lietas tā vairāk apkopot, es sākšu ar otro punktu. Tur ir um, par jēdzieniem runa. Tur ir vairāk grozījumi, komisijas priekšlikums arī ir nošķirt daļas un būtiskās daļas. Paliek daļas un būtiskās daļas. Es domāju, ka šie grozījumi rada skaidrību visā sistēmā Tas ir arī saskaņots ar pirmo protokolu no vienas puses, no otras puses ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības likumiem. Ir tīpaši direktīva 51-2008, tātad piektais pāns par eksporta atļaujām. Arī tas ir uh, aspekts. kur uh, kompromisa grozījumos vēl kaut ko ir iespējams darīt jo ir jāsamazina gaidīšanas laiki. 16 kalendārās dienas, kā tas ir ieteikt no dažu kolēģu puses, to šeit ir jāpiemina 7. pāns. Tur runa ir īpaši par noteiktām darbībām, ko, piemēram, šaušanas sportā vai medību laikā, kas tiek veikti pasākumi, arī tur kolēģi saka, ka tur pastāv nepieciešamība vienkāršot. Gribētu šeit nošķirt medniekus no šāvējiem, sporta šāvējiem. Tā ir dalība valsts kompetence. Tur var, piemēram, atsaukties uz citu alternatīvu dokumentu, piemēram, Eiropas šaujam Eirošu pasi, tas ir spēkā esošs darīja valsts dokuments. Tur noteikti var noformulēt kompromisa grozījumu. Ceturtais punkts, piemēram, tur ir teikts, ka mednieki tur netiks iekļauti, bet eh, ka tur ir arī vairākas darīja valstis un līdz ar to tur ir iekļauts arī drošības intereses. Un um, tas ir tā, ka mūsu pieņēmums negūst atbalstu. Gribētu vēl teikt sekojošo par 19. un 20. pantu. 19. pantā Runa ir par termiņiem, kas ir paredzēti revīzijai. Teksta pārlūkošanā es ieteicu piecus gadus, citi saka, ka tam vajadzētu būt ik pa desmit gadiem. Bet tā kā šis pēdējais nosauktais termiņš, tur man ir šaubas. Spēkā stāšanās komisija ir ieteikuši četrus mēnešus, Daži vēlas 36 mēnešus. Es ieteicu 6 mēnešus. Un esmu pārliecināts par to, ka mums izdosies panākt līdzsvarot risinājumu, lai varētu ņemt vērā visas vēlmes, lai mēs varētu atrast līdzsvaru, lai termiņi nebūtu pārāk īsi, bet lai saprātīgi termiņu laikā būtu iespējams veikt saprātīgu pārlūkošanu. Ceru, ka mums tas izdosies. Seši mēneši tas man šķiet piemērots laika periods. Tik tā priekšsēdētā kungs manas īsās padomas par šo tekstu un uh, kad komisija un kolēģi tiks uzklausīti. Tad es varbūt uh, teikšu noslēgumu vārdu šajā jautājumā. Paldies! Tā kā ir grozījums saņemt no Libe komitejas un šīs komitejas uh, referents bija Mačer kundze, vai viņa ir ieradusies? Nē. Tad runāsim savas komitejas ietveros. Fjellner kungs ir pieteicies runāt. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Kopā ar vēl dažiem kolēģiem mēs esam sagatavojuši vairākus grozījumus. Mēs cenšamies vienkāršot šo tiesību aktu, lai tas būtu vienlaiks arī efektīvāks. Mūsuprāt, patreizējā situācija pārāk birokrātiski un nezinu, vai mēs varēsim sasniegt savu mērķi, ja šī birokrātija netiks mazināta. Es ceru, ka Jakolīnī kungs eh, ņems vērā mūsu komentārus. it īpaši lūdzu pievērsiet uzmanību 60. grozījumam, tur tiek runāts par eh, iemesliem, pamatojoties uz kuriem var lūgt izsniegt atļauju, un mūsuprāt ir jāiekļauj arī munīcija, jo, ja jūs ceļojat, lai medītu valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un jūs varat ņemt līdz tikai ieroci, bet nedrīkst ņemt līdz munīciju, Manuprāt, tas ir uh, visai savādi, jo šeit būtu jānosadz gan ierocis, gan munīcija. Tātad tas ir 60. grozījums. Tālāk 7. pantā būtu jāpievērš uzmanība arī 63. un 64. grozījumam. Manuprāt, tie ir ārkārtīgi būtiski un uh, tie ir svarīgi mēģinot vienkāršot šo priekšlikumu. Es nedaudz uztraucos par citiem priešlikumu aspektiem. Ja jūs izbrauc no dalību valsts, kas nav jūsu uzturēšanās valsts, bet kurā ir izsniegta atļauja, tad es nesaprotu, kā mēs vispār šeit nodrošināsim kaut kādu vieglāku procedūru. Jums ir jāsūt kaut kādu vēstījumu, kad jūs izbrauc no Eiropas Savienības. Jums tas ir jāsūt no tās vietas, kur jūs brauc pār robežai. Nu, nav īsti skaidrības, un, manuprāt, tas radīs pārāk lielu birokrātiju. Katrā ziņā procedūra netiek padarīta vienkāršāka. Jekulino ja kungs un es, mēs jau ļoti daudz runājām savā starpā par definīcijām. Manuprāt, būtu ļoti labs pamats skatīt arī 27. un 28. grozījumu direktīvā jau ir skaidrot vairāk no šiem jēdzieniem, bet mums jāpieturās pie tām definīcijām, par kurām mēs jau agrāk runājām. Nav svarīgi, kas ir rakstīts citos juridiskajos tekstos. Būtu slikti, ja mēs pārņemtu iepriekšējo tiesību aktu kļūmes un tās atkal iekļaut savā priešlikumā. ir ļoti daudz labu lietu šeit, bet viena ir ļoti slikta. Un tas ir par 74. punktu, kas mēģina mazināt šī procedūras vienkāršumu tiem cilvēkiem, kuriem tas ir vairāk vajadzīgs, tātad medniekiem un šāšanas sporta entuziastiem. Manuprāt, šiem cilvēkiem no tā ciest visvairāk. Es neuzskatu, ka mums būtu jāatbalsta 74. grozījums, tas manās acīs šķiet pavisam nevajadzīgs. Un paskatieties arī uz 67. grozījumu, tas arī ir sarežģīts. Tur rādīts, ka ir jāizmanto pase vai kāds cits dokuments, bet mūsuprāt ir jāuzrāda tikai pase, jo tas ir vienīgais svarīgais dokuments. Citas licences citās valodās nav pārāk liederīgas, piemēram, kaut kā grieķu valodas licences Zviedrijā, nezvai Zviedru varas iestāžu pārstāvjiem būtu viegli izprast, kas tā pa licenci ir, tā jau varētu būt arī tikai bibliotekas kartīte. Tā kā mums ir nepieciešama Eiropas pase, ko varētu izmantot. Un ja ir šāda pase, tad tā arī jāizveido pietiekami efektīva Un uh, nav jābūt prasībai katru reizi, kad jūs kaut kur uh, ierodaties kādā lidostā šo pasi uzrādīt, ja jūs esat, piemēram, Zviedrs, un jums jāatļauts ar Kopenhāgenu vai Frankfurti, es domāju, jūs jau negribēsiet katru reizi rādīt šīs ieroču pasi, katru reizi, kad ejat cauri muitai. Es domāju, ka tā ir jāuzrāda tikai vienu reizi. Tas ir jautājums, kas man ļoti interesē, un es ceru, ka jūs ņemsiet vērā mans komentārus. Paldies! Thank you, now. Paldies! Kostingers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labprāt! Fjādner kunga komentārus atbalstīšu. Gribēju pasvītrot, kad runa ir par 7. pantu. Mēs, mums jau ir Eiropas šaļam ieroču pase, un uh, viss, kas ir vēl papildus. Uh, kādi dalībās dokumenti, piemēram, sporta šāvējiem, medniekiem, tas viss radīs lielāku birokrātiju, lielāku darbu, ir tīpaši runa par eksportu uz trešajām valstīm vai par izņemšanu uz trešajām valstīm. Es domāju, ka tas varētu izraisīt milzīgu problēmu un uh, radīt lielāku birokrātiju iesaistēm personām. Gribētu teikt paldies referentam Sirznieki par ieguldīto darbu. Domāju, ka sasniegsim labu rezultātu ar daudziem grozījumiem. Paldies! Bērns Lange, paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, jautājumu par birokrātiju sporta šāvējiem un medniekiem nedrīkstētu izvirsīšies direktīvas centrā jo šīs direktīvas viduspunktā ir jautājums, kā apieties ar šaujamieročiem un jautājums, kā aizkavēt nelegālu tirzniecību. Tādēļ es domāju, ka tas ir galvenais jautājums. Otrais solis ir tāds, ka varētu padomāt par to, kā radīt vienkāršojumu sporta šāvējiem un medniekiem, bet es domāju, ka ka vienkāršojumiem ir jābūt tādiem, ka tie ir ļoti droši, stabili un ka nebūtu iespēja apiet likumu ar likumu. Un eh, ka tiktu vaināts tas, ko esam izvirzījuši kā sākotnējo mērķi. Tādēļ domāju, ka referenta pamatlīnija ir ļoti interesanta un laba, un domāju, ka uz šādu pamatu var panākt vienošanos. Paldies! Thank you, Helmut Schultz. Paldies. Šalts kungs, lūdzu. Jā, pozicinām. Paldies, priekšēdētāji. Gribu drusku ieliet ūdeni vīnā. Es arī domāju, ka šīs regulas uh, galvenais jautājums nav sporta un uh, mednieku ieroči, kā nokļūt uz sporta centru un tur pašaudīties, bet es domāju, ka tiešām ir runa par ieroču problēmām. Uh, mūsu bailes eh, rad, eh, pārāk liels birokrātijas, tas varbūt nav svarīgākais, bet eh, galvenais ir jautājums, kā sabiedrība apietas ar ieročiem. ANO reģistrs ir tas, kas ir mēraukla, un vismaz komisijas priekšlikuma, kas ir drusku tā nesasniedz to līmeni vēl. Mm, es domāju, ka nevajadzētu vēl mīkstināt komisijas regula. Tas bieži nemaz tā nenotiek, ka komisija ļoti viennozīmīgi uh, es eh, runāju tikai mūsu politiskās grupas vārdā, bet paraudzīsimies, ko dara šie eh, ārkārtas gadījumi, sabiedrība kāds otram uzbruk ar ieročiem, un tad sākas kliekšana un uh, sašutums sabiedrībā, tas ir ļoti liels, bet mēs kā likumdevēji esam saistīti arī šajā noregulējumā pieņemt ļoti skaidras normas lai šādi uzbrukumi citiem sabiedrības lodzokļiem, ieroču ļaunprātīga izmantošana netiktu e, pieļauta. Tam vajadzētu būt e, sarunu centrā. Tādēļ arī mums nav grozījumi par referenta darbu, bet mēs labprāt gribētu šeit e, īstenot komisijas priekšlikumu. Paldies! And finally, Robert. Beidzot, Robertam Serdī vārds lūdzu. Paldies, priekšētāji, par pēdējiem diviem komentāriem vēlos norādīt. Vēna eh, kungam, kurš ir mans liels draugs, bet vēlos teikt, ka ieroči radīti, lai nogalinātu vai nogalināt putnus, vāčus vai vēl kaut ko, kurā gadījumā to mērķis ir nogalināt. To pašu arī vēlos teikt arī Helmutam, lai kādus tiesību aktus jūs izveidotu, pirmkārt jāsaka, ka ir negadījumi un tie notiek vienmēr. Un Nesen bija slavens futbolis, kurš ar gaisa šautienu iešauka kādam kājās, un šādi negadījumi vienmēr notiks. Un vai jūs varat apturēt to, ka cilvēki tiek pie ieročiem un tad var izpastrādāt kādas slaktiņas, manuprāt, tas nav iespējams, jo apvienotāja karalistē ir visstingrākās kontrolas šaujam ieročiem. Rokas šaujamieroči nav atļauti. Mūsu olimpiešiem ir jātrenējas Francijā vai kur citur, jo viņiem nav tiesības piederēt ierocim. Tā kā mums ir ļoti stingri tiesība akti, bet mums ir viens no augstākajiem ieroču noziedzības rādītājiem Eiropā, jo šie ieroči tiek ievesti nelikumīgi un nevienmēr tie tiek ievesti no Eiropas Savienības. Pat jāsaka, visticamāk, ka tie tiek ievesti no citām valstīm. Līdz ar to ļoti grūti izveidot tādu likumdošanu, kas novērsīs apzināti vai neapzināti cilvēku nonāvēšanu, jo vienmēr tiks atrasta līdzekļi, kā piekļūt ieročiem. Mums jānodrošina, lai tiesību akti ir pareizi, ka tie tiek ievēroti un ka šos likumus var izmantot policija jebkurā valstī, lai kontrolētu šos jautājumus, un tādēļ mums ir vairāki grozījumi. Pirmkārt, vēlos skaidrot referendumam, mūsu referentam par 59 grozījumu. Viena no grūtībām ieroču ražošanā, it īpaši sporta ieroču ražošanā, ir tāda, ka ir aizvien jauni un jauni ieroči, un ja, piemēram, notiek gada tirgus, tad ir tikai ļoti maz šādu gada tirgu skaits pasaulē, un būtu slikti, ja cilvēki varētu iegūt eksporta atļauju, bet eh, ne, tas paņem tik daudz laika, ka viņi pat nevarētu piedalīties šādā gada tirgu, un tādēļ mēs iekļāvām šādu grozījumu. Tā ir milzīga industrija Eiropas Savienībā, un es nerunāju par ieroču eksportu nelikumīgi, piemēram, karu gadījumā. Es vienkārši domāju, arī sporta nozara pat par sevi ir milzīga Un ir svarīgi, lai šos ieročus varētu aizvest uz šādiem gada tirgiem, kur tos varētu atrādīt, bet ir vajadzīgi veseli divi mēneši, lai saņemtu šādu eksporta atļauju. Un uh, Fjellner kungs jau teica lielāko daļu no tā, ko arī es vēlēs teikt. Bija viens uh, grozījums, kur šobrīd meklēju par jau 72. par būtiskiem būtiskām sastāvdaļām un citā, citiem smagiem noz, noziegumiem. Kā jūs teicu, dalību valstīm ir jāizlemj, vai cilvēki veiks vai neveiks šādus smagus noziegumus. Mums ir milzīgi resursi, kas ir pieejami, lai kavētu šaujam ieroču iegādi šādiem cilvēkiem. Un runājot par smagiem noziegumiem, es domāju, ka valsts policijai vai nu kur ir atbildīgi par šo jautājumu, ir tiesības liekt jebkuram saņemt ieroču atļauju, un tie ir tie cilvēki, kas zina, kāds risks ir, ja tiek izsniegts šāds atļaujas. Mēs mēģinam šo ziņojumu tuvināt realitātei, jo patiesībā jo vienkāršāks tiesību akts, jo vieglāk to ir īstenot. Un es domāju, ka ļoti daudz policists man piekristu, vai nu jums ir šāda ieroča atļauja vai nav. Un pa policiju šādu lēmumu ir viskompetentākā pieņemt. Kristofers jau vai kāds cits minēja faktu, ka varētu būt Eiropas ieroču certifikāts. Tie piemēroti, tie jūs ir ļoti grūti saņemt. Piemēram, apvienotāju karalistē jums ir jāiet uz policiju, un policija ierodas pie jums mājās, viņi runā ar jums arī par to, kāds ir jūsu ģimenes stāvoklis, vai jūs lietojat alkoholu, vai jums nav bijuši vēl kāda cita rakstura problēmas. Vienīgais, ko viņi nejautāja, bija par to, vai es ātri braucu ar mašīnu. Bet katrā ziņā tas bija ļoti rūpīgi veikts pārbaudas pasākums, ieskatot to, kur šis ierodas tiks turēts Tādēļ varētu izveidot šādu certifikātu, kas iekļauj katru valsti, un, kā jau priekšvērs teica, ja Grieķija ierodās Zviedrijā vai apvienotā karalistē, tad visticamāk neviens nesaprast, ko viņš rāda tur. Tā kā Eiropas certifikāts būtu ļoti efektīvs ieroču kontrolēšanas veids. Un paldies Jakolino kungam par lielo darbu un paldies, ka sagat, eh, sadarbojaties ar mums un mēs esam ļoti tuvu, lai vienotos par lielāko daļu no šiem jautājumiem. Paldies! Thank you! Now, keep... Paldies, Kīts Kellers! Paldies! Pavisam īsi! Noklausījos ar interesi sarunas, gribu piemetināt, uh, Eh, ka mērķis ar visiem ieročiem ir publiska aizsardzība, jeb sabiedrības aizsardzība. Ja daži e, cilvēki kaut kā tiek aizkavēti uz robežām, ja viņi ņem līdz ieroči, bet tā ir cena, kas jāmaksā par sabiedrības drošību. Mēs būtu ļoti nobažījušies, ja būtu kāds mēģinājums mīkstināt ANO. E, šaujamieroču protokolu un ieviešanas pasākums Eiropas Savienībā. Es klausījos, ko teica Stērdī kungs, un man prieks, ka policija ir tik šausmīgi labi augstā līmenī. Un es domāju, ka mums patiešām ir jābūt, uh, jānodrošinās uh, no ieročiem cik vien iespējams, jo šaujumi ieroči ir domāti uh, E, nogalināšana. Mums jādara viss, lai aizsargātu sabiedrību, pat ja tas nozīmē, ka e, ieroču īpašniekiem ir mazliet kaut kādu kavējumu jāpiedzīvo. Thank you, and finally... Paldies, Pīters Štatsnīs. Paldies ļoti īsi, īsi Es eh, pieraksties pie dažiem no grozījumiem, tāpēc es gribu izteikt atbalsti tam, ko teica iepriekšējā runā, runātāja piekrīt arī Langas kungam, bet eh, zināmā kontekstā, jo, jo mums ir jārunā par prevenciju visvairāk. Bet ja jūs likumīgi iegūstat uh, ieroču atļauju, uh, tad vajadzētu būt vienkāršošanai, nevis sarežģīšanai. Un mums ir jādomā visvairāk par tiem, kuriem pieder uh, ieroči nelikumīgi. Nu, te mums par to arī ir jārunā. Šī ir tāda ideoloģiska šķelšanās. Uh, šis jautājums ir zināmā mērā tāds uh, jūtīgs, bet ja kādam likumīgi uh, piedara, ja viņam ir šī ieroča atļauja, tad šis ziņojums, tad šis ziņojums būtu domāts tam, lai nodrošinātu lielāku vienkāršību un lai mēs vairāk, mums vairāk jādomā par ne, nelikumīgiem ieroču turētājiem. Vai komisija Šolcekungs? Paldies priekšādētāji. Es ļoti uzmanīgi noklausījos diskusijas un ārkārtīgi interesanti mm, bija to visu dzirdēt. Šis referents aprakstīja uh, ziņojumu un teica, ka dažas valstis vēl nav parakstījuši ne ratificējuši apvienoto nāciju protokolu. Un es domāju, ka tā ir pirmā prioritāte, ja jūs domājat par sabiedrības drošību un tā tālāk. Uh, Mums būtu jāievieš šī regula, šie noteikumi. Čehija vēl nav pat parakstījusi. Lielbritānija nav ratificējusi, tāpat kā Vācija. Es jūtu, ka mūsu pienākums e, Eiropas Savienības valstīs ir e, e, pieņemt šo protokolu, jo tas, tad, tas mums ļauj domāt par citiem virzieniem, kā stiprināt šos noteikumus. Paldies! Vai kāds e, šeit ir klāt no komisijas, kas vēlas runāt? Lūdzu. Kāds ir jūsu vārds? Eh, grazie, signor Presidente. Sono Fabio Marini della DG Giustizia. Eh. Paldies. Es eh, strādāju Eh, Tieslietu ģenerāla direktorātā iekšējos jautājumus es atbildu par šo dokumentu. Kad komisija iesniedza šo regulas priekšlikumu, šeit izvirsies divi galvenie motīvi - līdzsvars un uh, saskaņotība. Jautājumā par drošību, jautājumā par uh, eh, tirniecību um, mēs to visu izvērtējam pēc šiem diviem aspektiem. Eiropas Savienības likumdošana un dalību valstu likumdošana šeit arī bija jāņem vērā. Otrakārt, saskaņotība starp uh, normām, ko mēs pieņemam Eiropas Savienības līmenī, un kas, protams, jā, tam ir jāatbilst tam, kas ir iekļauts ANO protokolā. Mēs uh, šeit konstatējam kaut ko ļoti vienkāršu, proti, pirms kāda valsts atļauj eksportu, Tā ir jāpārliecinās, ka šai nosūtītajā valstī šis, uh, šī atļauja pastāv. Tā tad īstenībā ļoti vienkārša procedūra, un mēs ar to vēlamies radīt kopīgus noteikumus. Noteikums ir spēkā attiecībā uz administrāciju un uh, termiņiem, cik ilgā laikā ir jāsniedz atļauja. Tam visiem jākalpo Eiropas Savienības interesēm, pilsoņu interesēm, ja šeit būtu kopīgas vienotas normas. Rezultātā no situācijas, ka dažas administrācijas ievāk visu karumu, citi atkal ātrāk iedod atļaujas. Tas varētu nākt par sliktu uzņēmumiem, kas attiec uz vienkāršošanu. Kāds no komitejas eh, deputātiem jau norādīja, ka eh, parādās ir iespēja ierobežot nelegālo tirzniecību un nevis vērsties pret tiem, kas likumīgā veidā ir ieroču turētāji. Piemēram, mednieki un sporta šāvēji attiecībās viņiem ir jāpieņem vienkāršotāki noteikumi. Tur jau ir pastāv šī šaujamieroču pase. Mednieki un sporta šāvē visās valstīs bauda iespēju ar šī dokumentu palīdzību nodarboties savu hobiju citās Eiropas Savienības valstīs. Esam to paredzējuši, ka ja mednieki un sporta šāvē vēlas doties uz ārzemēm, bet pastāv arī atšķirība Proti, šeit ir jāņem vērā arī pilsoņu intereses. Ja kāds mednieks atstāja savu valsti, un ja viņš uh, izceļo uz citu valsti, viņam nav obligāti jāuzrāda pasi, viņš var arī mm, parādīt, ka viņam ir uh, dalībās atļauja, ar to pietiek, tu jau neprasnies liekas dokumentus. Man iestāstīt. Paldies! Ir jautājums. Roberts Sterdīs grib jums uzdot jautājumu. Jūs sākāt ar to, ka e, mums ir problēma ar nelikumīgiem ieročiem, bet, un, bet jūs nepateicāt, kā jūs apturēsiet to, ka nelikumīgi ieroči ienāk Eiropas Savienībā. Yes, and I also have a very short question. And uh,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 paldies priekšsēdētā. Kas attiecas uz eh, importu atļaujām? Sekojošais ASV, tas nav gluži pareizi, ko jūs teicāt, jo ASV prasa divas atļaujas, lai varētu ievest ieročus. Tas uh, eh, attiecībā uz militāriem ieročiem un uh, eh, civilieročiem. Parasti ir tā, ka lielākā daļā valstu uh, Mums šeit un valstīs tā šī prasība ir arī pārņemta, jo nevarētu iedomāties, ka praktiski tiktu ievest kādā valstī ieroču konteineris, ja nebūtu atbilstoši atļauja. Bet gribētu norādīt vēlreiz uz protokolu. Protokolā ir teikts, ka kāda Eiropas Savienības dalība valsts, proti viena no pusēm, pirms tā izsniedz eksporta atļauju, tā ir jāpārliecinās, ka no otras puses pastāv attiecīgi importa atļauja. Tas kā jautājums uz pirmā runātāja. Atbildes pirmā runātāja jautājumu. Kā mēs varam cīnīties pret nelegālo tirdzniecību? Tur ir protokols, tur ir sistēma, proti izsakojamības princips, tas ir arī atzīts princips un tas darbojas. To izsakojot par to, kādas ir bijusi izsniegtas atļaujas, proti e, tiek izsniegta eksporta atļauja, no otras puses pastāv importa atļauja. Tur ir arī marķējums un citi aspekti. Tas viss ir e, jau iekļauts e, iekšē tirgus direktīvā, un tad mēs attiecīgi to piemērojam arī tirzniecībai. Referentam došu vārdu kopsavilkumam. Jā, paldies. Pavisam īsi tikai daži komentāri. Ar lielu uzmanību klausījos, ko teica kolēģi. Noteikti viņi teica ļoti būtiskas lietas, es uh, attiecīgi to ņemšu vērā kad mēs eh, sagatavosim kompromisu grozījumus. Vēlreiz, šeit runa ir par jautājumu par eh, eksportu un importu šaujam ieročiem. Apmēram vienu miljārdu eiro summa šeit ir. Ir protokols, kas ir sastādīts 2001. gadā, tas ir ANO protokols, un kāds kolēģis teica, ka dažas dalībvalstis to nemaz nav parakstījuši un nemaz nemēr par ratificēšanu. Tagad ir regula, kurā pastāv iespēja attiecībās noteiktām kategorijām saņemt atvieglojumus, vienlaikus saglabājot drošību. Šīs kategorijas ir eh, mednieki un sporta šāvēji, un otrs puses mums ir drošības jautājums, kas ir svarīgs par atsevišķiem grozījumiem, kurus kolēģi ir izsnieguši. Gribētu pieminēt atsevišķus fragmentus, proti par munīciju, kuru drīkst ņemt līdzi, atšķirības starp detaļām un būtiskajām sastāvdaļām. Ko nozīmē licence? Tas ir jānoformulē skaidrāk. Birokrātija īstenībā nav nekāda robeža, bet mēs domājam, ka šeit pastāv uzlabošanas iespējas. Nav šaubu, ka teksts, kāds tas ir tagad, ir līdzsvarots, bet droši vien to vēl var uzlabot. Un par to mēs arī uzklausījām viedokļus, tas bija ļoti labi. Priekšsēdētāja kungs gribētu izteikt vēl noslēgumu komentāru. Protokolu, ko pieņēma 2001. gadā. Mēs nevaram vienkārši pārāk ilgi gaidīt, līdz tas stāsies spēkā. Desmit gadi tādai kritiskai pārbaudē, pārlūkošanai, un pēc pieciem gadiem komisija var veikt pārbaudi. Tas noteikti ir līdzsvaros labs risinājums. Nākamajās dienās un mēnešos es uh, satikšos ar ēnu referentiem, mēs paraudzīsimies, ko mēs sasniegsim, lai visas puses būtu apmierināts. Grazie, lai votin komitī. Paldies, balsojums komitejā 12. un 13. aprīlī. Un tagad mēs skatīsim sesto darbu kārtības punktu. Eiropas Savienības un Andoras protokols attiecībā uz muitas drošības pasākumiem. Andoru un Eiropas ekonomikas kopienu noslēguši nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā. Es esmu referents šīm failam. Padomes lēmums ir nosūtīts mums piekrišanai. Šeit ir būtisks moments, ko es gribu runāt par juridisko pamatu padomes um, lēmumu projektam. Eiropas parlaments ir izteicis bažas par to, ka ir atsauce uz 218.7 e, punktu Lisabonas līgumā un 11. martā juridiskais dienests ir e, izteicis savu viedokli, mums ir formāls risinājums, bet e, komisija, padoms risinājums nav apmierinošs mums acīm redzot jākonsultējas ar juridisko komiteju saskaņā ar 27. pantu vai ar padomi, lai tā izmainītu lēmumu projektu, lai nebūtu nevēlumu seku un nebūtu nevēlumu pre precedentu. Mēs ar juridisko dienestu uzmanīgi pētām šo lietu. Juridiskais dienests ir šeit Un es gribu lūgt juridisko dienestu, lai pastāst par šo lietu. Pirms mēs ejam tālāk. Lūdzu. Kičai. Paldies priekšsēdētāji. Jums ir taisnība, ka mēs pacēlām šo jautājumu nevis tāpēc, ka tas skar konkrēti šo lietu, bet eh, tāpēc, ka tas var radīt precedentu nākotnē. Es paskaidrošu savā padomus lēmumu eh, projektā Komisija piedāvā 207. pantu kā juridisko pamatu, kas ir komerc politikai domāts, un tur nav nekāda prom, problēma. 218 par parlamenta piekrišanu tur arī nekas nav, e, bet um, 217. pants 217 ir tas, kas rada juridiskas bažas, un iemesls ir tāds, ka, lai izmantotu šo pantu, vajag uh, izpildīt nosacījumus, un uh, nolīgums nosaka uh, notifikāciju ar vienkāršotu procedūru. Šīs protokols, kas tiek piedāvāts, kā mēs to lasām, nenosaka nevienu no šiem noteikumiem. Tā tad nav nekādi e, grozījumi ar vienkāršotu procedūru. Tāpēc pēc mūsu domām, tāpēc 218. nevar iekļaut juridiskajā pamatā. Attiecībā uz procedūru jums taisnība, ka Inta uh, nevar vienkārši svītrot 217 vienkārši, bet tas jānodod juridisko lietu komitējai. Bet mūsu prātā ir vienkārši kļūda, tāpēc mēs varam e, to pateikt padomēji un iespējams, ka padome nodos e, vēst, citu vēstuli parlamentā, kur tā pārskata, e, ka, kur nebūs vairs minēts šis pants ja padomi nenosūtīs tādu vēstuli, tad es, tad, ja mēs gribam e, kaut ko darīt, tad jāvērš pie juridisko lietu komitejas. Kāpēc mēs pacēlām šo jautājumu? Sākotnēji sekretariāts mums to norādīja. Ja mēs izmantojam 187. pantu, tad komisija no, ir dotas pilnvars, bet tā var deleģēt eh, pilnvars tikai modificēt līgumu. Bet ja mēs pieļaujam šo pantu, tad mēs nu sākam, ka to var plašāk interpretēt, interpretēt un komisija dod it kā vairāk pilnvaru eh, padomē. Tas nav īpaši svarīgi šeit, bet nākotnes nolīgumos tas var būt svarīgi. Pieņemsim Korejas nolīgumam kur ir drošības eh, klauzula likumdošanas procedūrā, bet eh, tas var būt ļoti plaša mm, interpretācija. Tāpēc mēs eh, pieminējam šo lietu un mēs paliekam jūsu rīcībā, ja jums vajadzīga vēl kāda papildu palīdzība. Paldies. Juridiskais jautājums tātad ir noskaidrots Bet tagad atliksim malā šo jautājumu. Mums vispirms jāizlēm, e, mums būs jālem vēlāk. Mans priekšlikums ir dot piekrišanu šim failam. Tas e, ļauj e, Andorai nepiemērot muitas drošības pasākums E, precēm, kas nāk ceļo no Andors uz Eiropas Savienību vai otrādi. Un ja vien tikai būs nodrošinātas vienādas prasības ārē, pie ārējām robežām. E, sāksim diskusijas un uzklausīsim vispirms komisiju Krisan Grīgen no Taksod. Lūdzu. Yes, um, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties par to, ka, ka jūs gribat piedāvāt piekrišanu šim protokola projektam. Jūs jau teicāt, kā mērķis priekšlikumam ir nodrošināt, lai tirzniecības starp ES un Andoru turpinātos uh, bez problēmām, tāpat laikā uzturot mūjtas drošības augstu līmeni un tas ir saskana ar PTO iet, e, standarta ietvaru. Kas attiecas uz juridisko pamatu, komisija ir informēta šodien par komentāriem, kas nu patika e, pateikti, un mēs nodevām lietu mūsu juridiskajam dienestam, un mēs skatīsimies, vai tas patiešām, vai tā patiešām ir kļūda. Uh, šī te atsauce uz 218.7 vai atsauce uz šo pantu varētu būt svītrota. Paldies! Paldies! E, kolēģi, vai ir kādi komentāri vai jautājumi? Pēters Stāsnī. Šķastnīkungs. Tautas partija priekšādāte. Pavisam īsi. Es atbildu par šo punktu manā politiskajā grupā, un es gribu izteikt eh, atbalstu referendumu. Paldies! William Dartmouth, EFD. Um, yeah, I'll just make a... Es tikai vienkārši par faktiem. Andora nav liela valsts un nav liela ekonomika. Bet ir tikai trīs valstis, kurām ir uh, muitas uh, savienība ar EU, Andoru, Turciju un Monako. Uh, ja mēs gribam runāt par Andoru, kas nav liela valsts, uh, tad mums uh, pastāv iespēja izveidot kaut kādu tādu kā precedentu radīt Turcijai, kas ir liela ekonomika. Tāpēc mums ir jāskatās daudz uzmanīgāk nekā no nu uz eh, pirmajā brīdī šķiet. Un tas arī viss. Well, differently to what? Eh, mēs nezinām, kas būs ar Turciju, bet Andora ir, eh, tu, ir blakus Spānijai, Francijai tā ir ļoti maza valsts. Vai vēl kādi komentāri? So, since we have still to clarify. Tātad mums vēl jānoskaidro jautājums par juridisko pamatu, ko skaidros juridiskais dienests pagaidām. Es, kad būs kaut kas jauns par juridiskiem aspektiem, tad es jums pastāstīšu. Un tagad mēs skatīsim septīto darba kārtības punktu padomu regul, padomas regulas par dažu tekstilu preču izcelsmes apliecinājumu atcelšanu. Mūsu referents ir Jānis Zahradil no ECR. Mēs runāsim par projekta, ziņojumu projektu jums dokumentos ir šis dokuments. Komisija piedāvā atcelt padomu par, pate, balstoties uz to, ka šādas te izcelsmes apliecinājumi vairs nav spēkā esoši. Uh, Tā ir ierastā likumdošanas procedūra, un pirmajā viedokļa apmaiņā referents jau izplatīja darba dokumentu, norādot savus viedokļus par šo lietu. Un tagad jums ir ziņojuma projekts. Jan, Jan Zahradī, lūdzu. Lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Es runāšu čehu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet uh, austiņas. Jā, skūsim stručņie skrnot to. Jā, es eh, centīšos, runāšu eh, pavisam īsi, mēģināšu apkopot to, ko, kas mums ir eh, rakstiskajā projektā. Ir komisijas projekts par regulas 154198 un regulas 3399 maiņu. Uh, Tas ir uh, likumdošanas instruments par uh, to, kāda ir izcelsmes pierādījumi tekstilu izstrādājumiem kombinētājā nomenklatūrā. Iemesls, kādēļ šie instrumenti vispār ir tikuši izmantoti, ir tāds, ka tika atcelti šķēršļi ieviešanai no nu, citām valstīm, tīpaši no Ķīnas. Starptautiskās tiesības šeit jāņem vērā. Ir ierobežojumi no pēdējā puses arī tika atcelti 2005. gadā. Kopš tā laika ir eh, spēkā īpaši noteikumi tekstilu preču importam no Ķīnas tas vairāk nav spēkā kopš 2000. gada beigām. Starptautiskās tiesības mums sniedzēt labu pamatu. Es gribētu ieteikt komitejai piekrist komisijas priekšlikumam, un personīgi es gribu drusku tā ironiski teikt, kā mani iepriecina būt šeit par referentu jautājumā, kas beidzot izraisīs to, ka tiks nosvītrotas nevajadzīgas normas. Tas atbalsta arī komisijas rīcības programmai proti radīt ļoti skaidras uh, likuma priekšlikumus. Protams, ir arī vēl noteikti kontrolas instrumenti, tie turpina pastāvēt, kā piemēram importa atļaujas vai statistikas uh, novērošanas vai arī izcelsmes atsauce. Mēs neesam ar tukšām rokām, mēs to visu varam kontrolēt, kas ir mūsu iekšējā tirgū. Mums ir pietiekami daudz instrumentu mūsu rīcībā, kurus mēs varam izmantot. Es eh, vēlreiz vēlētos ieteikt pozitīvi balstot par šo priekšlikumu. Paldies! Anyone from, from the commission to comments? Vai ir komisijas pārstāvs, kas varētu komentēt? Jā, lūdzu. Paldies. Es esmu Ingris Herlaka no muitas ģenerāla direktorāta un paldies par šo iespēju īsumā komentēt. Vispirms vēlos sveikt referentu ar lielisko ziņojumu, kurā viņš ir īstajā kontekstā ievietojis priekšlikumu. Nav daudz ko pat piebilst. Vēlējos tikai izcelt pāris punktus. Pirmkārt, kā jau referents teica, priekšlikuma mēķis ir atvieglot administratīvo slogu muitas formalitātēs, kuras vairs nav vajadzīgas, jo tad, kad tika pieņemta šī regula, bija ļoti svarīgi radīt šādas pienākumus, bet tagad tie vairs nav pamatoti, jo tiek liberalizēta tekstilu preču tirdzniecība. Tāpat vēlējos uzsvērt, ka priekšlikums nekādā veidā nemaina tās iespējas, kādas Eiropas Savienībai joprojām ir, lai pieņemtu ierobežojušu mērs, uh, attiecībā uz eh, nepētējo sastāvā esošiem dalībniekiem. Un, kā arī teica referents, mums ir ļoti daudz arī citu līdzekļu, kā kontrolēt preces izcelsmi, tās ir jādeklarē importa brīdī, un ja kādas bažas, kas varētu rasties muitas iestādēm par šīs informācijas pareizību, var novest pie tā, ka tiks eh, pieprasīt papildus pierādījumi. Un noslēgumā, lai nebūtu nekādu iespējamu sajukumu, šis regulējums nekādā veidā neietekmē informāciju patērētājiem attiecībā uz kuru ir citi priekšlikumi sagatavošanas fāzē. Un tas arī būtu viss no mūsu puses. Paldies priekšsētājiem. Paldies. Komitejas dalībnieki Kopkundze lūdzu. Um. Paldies, priekšēdētāji. Piekrītu priekšlikumam no komisijas puses un arī referentam par eh, regulas eh, atcelšanu. Jo, ja regula būtu turpmāk spēkā, tad rodas problēma ar Eiropas Savienības tiesību aktu saskaņotāju apņemtību. Man jautājums referentam darba dokumentā, ko esat sagatavojis. Šī regula tiek sasaistīta ar mūsu kārdīnī ziņojumu par izcelsmes valsts norādīšanu noteiktām precēm, kas tiek ievest no trešajām valstīm. Es interpretēju to tādā veidā, ka tās īstenībā divas lietas, kas nav sastarpēji saistāmas. Jautājums kādēļ jūs šos divus aspektus esat savstarpēji sasaistījuši šajā tekstā? Manuprāt, tur ir mm, viss pārējais kārtībā no sociālistiem būs atbalsts. Zahardilkungs. Uh, Vai es vēlaties atbildēt, lūdzu? Pravdu, uh, tom, co... Jā, jums taisnība, kolēģis kundze. Šīs abas lietas patiešām juridiski nav saistītas. Tās ir uh, atsevišķas lietas, Es vienkārši to tīri informatīvu iemeslu dēļ šeit pieminēju. Eiropas komisijas pārstāve arī to pieminēja. Proti tādā nozīmē, ka šī likumdošanas akta atcelšana neietekmēs nekādas citas lietas šajā jautājumā, un kas ir saistīti ar patērētāju informētību. Jūs, jums pilnīgi taisnība, tiesiski raugoties tie divi dažādi aspekti. Uh, Man šeit šķiet svarīga, ka, eh, ka, lai tiktu patiešām pilnīgi nos, n, n, dot informāciju. Paldies. Anymore. Vai ir vēl kādi komentāri? Nē, tad grozījumu iesniegšanas termiņš ir 18. marts, balsojums komitejā 23. un 24. martā. Līdz ar to būs par vienu regulu mazāk. Tālāk astotais punkts. Es kā globāla spēka nozīme daudzpusējās organizācijās. Tas ir AFET iniciatīvas ziņojums. Mēs sagatavojam atzinumu mūsu referenci Jorgs Lightfrieds no SMD grupas. Viņš pats nevarēja ierasties. Mēs skatījām pirmoreiz 3. martā. Viņš ziņoja, ka koncentrēsies par ES lomu PTO. Un līdz ar to mūsu, mūsu komiteja par attiecībām ar Pasaules tirzniecības organizācija. Diemžēl šis dokuments ir tikai angļu valodā, bet kurā gadījumā varam pāriet pie diskusijām un dodu vārdu mūsu referentam Leichtfried kungam. Much, Paldies priekšādāji. Vienmēr ir prieks, eh, ka priekšādājs pastāst, vai dalībnieki ir ieradušies vai nē. Tas tiešām motivējoši. Vienmēr ir prieks sagatavot atzinumu par pašinstīvu ziņojumus no AFET komitejas, jo viņiem vienmēr ir ļoti interesants idejas, un es vēlējos koncentrēties uz PTO jautājumiem, jo uzskatu, ka Mums, kā tirsniecības komitējai, tas ir piekritīgais lauciņš. Pirmā man doma bija tāda, ka situācija, kādā Eiropas Savienība tiek pārstāvēta PTO, varētu tikt uzskatīts par modeli visām Eiropas Savienības starptautiskajām darbībām, piemēram, salīdzinām mūsu lomu PTO ar to, kā es tiek pārstāvēta ANO kur ir nevisai patikamā pieredze iepriekšējā drošības padomas balsojumā, nu, tad uh, būtu ļoti labi ņemt par piemēru PTO pieredzi un izmantot to Eiropas Savienības pārstāvniecībai citās institūcijās. Tas mans pirmais komentārs. PTO, manuprāt, mūsu vienprātības pieeja lēmumu pieņemšanā ir pareizais darba organizācijas veids. Un reizēm es, protams, domāju par citiem lēmumu pieņemšanas veidiem, bet tas tā, lai uzsāktu diskusijas par šo jautājumu. Tāpat ir nepieciešams, lai Ženēvā būtu spēcīgs sekretariāts, jo viss darbs, kas tur tiek veikts, eh, tam ir ne, nepieciešami ļoti kvalificēti un labi aprīkoti darbinieki. Tālāk vēlos pieminēt arī to, ka, ka arī pašā sākumā PTO parlamentārā dimensija ir kaut kas, ko mēs esam gatavi vienmēr atbalstīt un tas varētu būt risinājums arī citās starptautiskajās organizācijās. Jautājums, vai šis princips viena valsts, viena balss ir labākais risinājums vienmēr, manuprāt, tas nevienmēr tā ir, tad nevienmēr patiesībā ir pilnībā demokrātiski, ka Andorai un Ķīnai dažās organizācijās ir pilnīgi vienādas tiesības. No nu, par to mēs nerunāsim, tas tāds mans no malas komentārs. Atzinu darbs ir visai garš, bet ļoti būtisks, un beigās es vēlējos minēt arī to, ka jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Runājot par netirdzniecības jautājumiem, un kad šie jautājumi PTO sarunās tiek atjaukti ar politikas jautājumiem un lietām, ko konkrētas valstis dara, tādēļ, ka uzskata tā ir pareizi, un citas valsts atkal iestājās pret PTO ietvaros un argumentē to ar tirsniecības iemesliem. Un tas tādēļ, ka Eiropas Savienība pēdējā gada laika darīja vairākas nozīmīgas lietas, piemēram, aizliedz roņu importu kas daži uzskat bija mums ļoti būtīgs, un tagad kanādieši mēģina to izmantot PTO, un arī to mēs minējuši šeit, jo ir konkrētas vērtības, par kurām mēs esam pārliecināti un vēlamies pie tiem pieturēties Eiropas Savienībā. Lūk, tāds ir atzinums, ko es piedāvāju iesniegt no mūsu komitejas. Paldies! Paldies! Jūs pierādījāt, ka vienmēr labākie referenti paši piedalās diskusijās. Vai no komisijas, kas vēlas ko teikt? Komisija lūdzu, vai jums ir kas sakāms? Jā, paldies. Esmu no Tirniecības ģenerāla direktorāta. Kopumā varam visam piekrist referentam teiktiem, varam piekrist, atbalstam viņa atzinumu. Tā ir taisnība, ka PTO ir ļoti ideāla situācija, bet mēs arī redzam pilnīgi skaidru situāciju, ka ir organizācija, kas skata ekskluzīvējas kompetenci, tā kā šī praksa ir sen iedibināta, un citās organizācijās šī situācija nav tik skaidra kā PTO. Īpaši domājot par to, kāda kompetences jautājuma tiek skatīta. Un Lisabonas līgumā jau ir ļoti skaidri noteikama attiecībā uz ārēvējas pārstāvniecību un komisijas no vienas puses un augstās pārstāvis uh, vicepriekšētājs loma no otras puses. Viena tāda blakus piezīme, kas ir saistīta arī ar to, ko Deits Martins šorīt teica seminārā par tirzniecības politikas nākotni, ir tas, ka jā, var domāt par, te, par PTO funkciju uzlabošanu, bet ir jautājums par laiku, un varbūt šobrīd labāk būtu koncentrēties uz citām lietām un pēc tam skatīties, uz ko varētu uzlabot funkciju lietās. Paldies, Kostingers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēnu referentu no tautas partijas gribētu teikt paldies eh, referentam Laisfrīda kungam. Un es domāju arī, ka šie pieci punkti ir pamats, eh, uz kura balstīties. Varbūt tā īsumā jau komisija pieminēja, kā Eiropas Savienības nostāja PTO ir ļoti skaidra. Es domāju, ka mēs trešajā paragrāfā, ceturtajā punktā, ko pieminēja arī referents, būs nepieciešama demokrātiskā leģitimācija un caurskatāmība. Un mēs varētu arī tāds tālākajos pieejas attīstīt. No tautas partijas puses būs arī diskusijas ar referentu. Uh, Visumā es nesaskatu problēmas un priecēju par konstruktīvā sadarbību ar kolēģiem un referentu. Paldies! Thank you. Paldies! Viņam Dārtmals lūdzu. Šis atzīmes ir ļoti interesants lai gan patiesībā ļoti depresīvs, jo tur ir daudz visādi klišēji par to, ko es esmu dzirdējis pēdējo 2,5 gadus un citi jau vesels 30 gadus. Komisijas pārstāvjiem bija pilnīgi taisnība. PTO e un precīzākais loma PTO e ir visai skaidra, jo tirdzniecība ir ekskluzīva kompetence, un tāda vienmēr ir bijusi. Apvienotās karalists gadījumā kopš 67. gada mēs kā liela tirdzniecības valsts nesam ar labu pārstāvniecību, bet jau mums tur ir vienkārši tukšs krēsls. Savukārt agrākā Britu kolonija Hongkonga ir pārstāvēta PTO. Un tad ir skaidrs, ka vispār nevar vilkt paralēli starp ANO un PTO. Kāda gan ir šī atsauce uz ES delegāciju ANO, kas, asim redzos, būs Ženēvā, lai gan man šķiet, ka ANO būtībā atrodas Ņujorkā. Bet šādām valstīm, piemēram, apvienotāji karalistē un Francijai, kas ir ar pastāvīgajiem postiņiem drošības padomē, jo augstākā mērā šī pārstāvniecība tiek īstenot caur ES, jo mazāk mūsu ietekme ANO un arī mazāk mūsu ietekme līdz ar to pasaulē. Un cilvēki, kas pamato, ka Francija un apvienotā karalisti ir ēs, jūs dzirdat, ka tas tādēļ, lai būtu ietekme. Bet ja jums ir pastāvīgs sēdeklis drošības padomā un Eiropas Savienība to mazina, tad šī ietekme arī ir daudz mazāka, un tas jau ir kas par sevi saprotams. Trešajā punktā jūs runājat par to, ka jāpastiprina PTO parlamentārā dimensija, lai nostiprinātu pēdējo pārunu caurskatāmību, bet reizēm šīs pārunas labāk veiktais slēgtām durvīm, un es domāju, ka arī mēs to apzināmies, jo tad, kad e, ģenerāla direktorāta tirniecība šeit ierodās, tad tas notiek tikai slēgts sanāksmes ietvaros. Un būtu interesanti uzdzirdēt lielākus paskaidrojumu par to, ko šī frāze PTO parlamentārā dimensija īsti nozīmē, un tā neko daudz nenozīmē, un ko tas īsti nozīmē praksē. Un beigās šī ir tēma, par kuru esam runājis vairākos gadījumos, tur tiek aicināts uz pārdomot, kā labāk izmantot netirsniecības bažas PTO iet noteikumu ietvarā. Netirsniecības jautājumi, bet nu, Tirzniecība ir tirzniecība, pasaules tirzniecības organizācija ir par tirzniecību. Šīs ir diskusijas par to, ka būtu jābūt vairāk tirzniecībai un brīvākai tirzniecībai, un tās nevajadzētu sasaistīt un apgrūtināt ar citu cilvēku politiskajiem nolūkiem. Landorfa kungs jau sniedz ļoti Lidīkungs atvainojiet sniedza ļoti saistošu piemēru, runājot par roņiem. Mēs šeit sēdējām sanāksmēs, kurās tika piedāvāts un pilnībā nopietnībā to piedāvā viens no lielāko grupu, portugālisko grupu pārstāvjiem, ka visa šī, viss šis pasākums par uzņēmu atbildību būtu jāpievieno tirzniecības pārunām Vidors kungs ir austrietis, un Austrijai ir tāds bezdarbs, kas ir tikai 5% apjoma. Tas ir ļoti zems, tā kā varbūt Austrijā jūs varat uh, apgrūtināt sevi ar netirniecības jautājumiem. Tomēr tas kungs, kas sēž blakus Andorra kungam, ir Spānis, un Spānijā jauniešu bezdarbs 18 līdz 24 gadiem ir 43%. Tā kā bezdarbnieki Spānijā nevar atļauties un nevar pat iedomāties, ņemot vērā savus apstākļus, uh, nevar iedomāties, ka šādu tirdzniecības jautājumu dēļ tiktu kavētas un apgrūtinātas sarunas, kas varētu ļaut viņiem nokļūt un veiksmīgi darboties darba tirgu. Ir vairāk komentāri, kas ir saistīti ar pašu diskusiju centru, un es ceru, ka nākamreiz referents ļoti rūpīgi par to padomās, un mēs varēsim rūpīgāk izanalizēt šos jautājumus un to arī redzēt dokumentā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu referentam Jorgam Vaichtfrīdam. Vielen Dank, Herr, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, abiem interesantiem komentāriem. Es varbūt vēlētos uh, parunāt par dažām lietām, kuru abi kolēģi teica. Tomēr, manuprāt, vislielākā starpība starp mums abiem. Kā es ne tikai jūtos kā austrietis, bet uh, jūtos arī kā Eiropas sociāldemokrāts un pārstāvu dažas lietas, kas īstenībā savā būtībā ļoti neaustriskas. Gluži pretēji tām, kā jūs droši vien ļoti daudzas britu intereses uh, vai tās, kuras jūs uzskatāt par Britu interesēm, šeit kā nu kādu pārstāvat. Par to mēs nevarēsim vienoties. Tas jau nekas, jo tas viss ir demokrātiski, tiek balsots un mums būs rezultāts. Bet tomēr gribētu kaut ko piebilst. Es nedomāju, ka importa aizlieguma atcelšana roņiem samazinātu Spānijā bezdarbu. Tur ir runa par kaut ko citu. Uh, par principiem, kas mums ir svarīgi, un mēs negribam, lai to PTO mums atņemtu, un lai to mums neatņemtu kanādieši. Un lai mēs uzskatītu pareizi to, ko mēs darām. Es domāju, par to šeit ir runa, un mums ir arī jādabo rezultāts šajā jautājumā. Mēs, jūs jau arī eh, kaut ko darāt, tās lietas tāpā labā, ko jūs uzskatāt par labu, un mēģināt to panākt, un Eiropas Savienība jādara tāpat. Arī šeit par to ir runa, par šiem tirdzniecības jautājumiem varbūt tādas problēmas, kuras mēs varam eh, radīt, piemēram, darba, bezdarba kvotas eh, līmenis. Nē, par šo te nav runa. Arī parlamenta dimensija PTO, tas arī ir jautājums. Līdz šim mēs vienmēr esam pieņēmuši, ka tikai valstis organizē šīs lietas. Kopš ir Eiropas Savienība, mēs redzam, ka tas var darboties arī savādāk, ka uzdevums var sadalīt starp valsts uzdevumiem un parlamentu uzdevumiem, un varbūt, ka mēs kādreiz to sasniegsim arī starptautiskās organizācijas. Zinu, ka tas viss vēl ir tālu, un ka tas nebūs vienkārši, bet tomēr es uzskatu, ka tas ir negodīgi, ja Andorai ir tāds pats uh, eh, balss svars kā Ķīnai vai Lichtensteinai, kā ASV, par to uh, var, vismaz ir jāvar diskutēt, to es mēģinu šajā ziņojumā arī darīt. Un es neko nevaru darīt, kā apvienotā nācija cilvēka, uh, tiesību komiteja dara Ženēva, nevis Ņujorkā, daļa no tiem ir, ir Ženēvā, un tas tā ir. Es domāju, ka arī cilvēktiesību jautājumi ir jautājumi, kas Eiropas Savienībai ir būtiski nozīmīgi. Es priecājos par jūsu grozījumiem, ko jūs noteikti iesniegsiet. Varētu arī būt, ka noteiktās lietās mēs atradīsim risinājumu, kas mums abus apmierinās. Par to, ko teica kolēģe Kastingers kundze Es domāju, ka tieši 3. un 4. punktā esmu neticami atklāts. To visu ir paplašināti, es īpaši priecājos. Un tomēr es priecājos par diskutēm, kas būs nākotnē. Paldies! Emīlija Menendes. Menendes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tas faktiski nav par reglamentu, bet tas ir informatīvi kolēģiem no Liebritānijas. Ja es pareizi sapratu, tad jūs runājāt par bezdarbu Spānijā. Jūs teicāt 24%, 24%? No, I, I that... Nē, es teicu, ka jaunatnes eh, bezdarbs no 18 līdz 24 gadiem ir apmēram 43%. Paldies! Anyway, that... Un es gribu piebilst, eh, kā kolēģis teica, bezdarbs Spānijā, kas mums par laimi, eh, mums par laimi mums visiem, visai Eiropai nav atkarīgs eh, no šīs te dimensijas, bet no citiem apsvērumiem, bet jūsu viedoklis, protams, varbūt atkarīgs no daudziem faktoriem. Un vēl Es gribu teikt, ka mums ir dažādi viedokļi. Es sevi uzskatu par Eiropas pilsoni ar eh, Spānijas izcelsmi. Paldies! Well, calendar. Table deadline for amendments. Grozījumu eh, iešņi, iesniegšanai termiņš ir 22. marts 6. vakarā. Un tagad Skatīsim. 11. vairs mums nav uh, darba kārtībā, un tagad mēs runāsim par 12. ES un Kanādas tirzniecības attīstībām. Te ir rezolūcijas priekšlikums. Es esmu referents. Un jums ir arī dokumentos um, projekts rezolūcijai. Ņemot vērā mūsu um, plānoto vizīti Kanādā, mēs esam vienojušies, mēs esam sagatavojuši šo rezolūciju, un mums ir arī mutiskais jautājums komisijai. Iepriekšējā sanāksmē mēs to uzdevām. Sākumā mēs domājām par mutisku jautājumu padomēji, bet tā kā komisija ir tā, kas ved sarunas, un ņemot vērā sarunu stadiju, es ierosināju šo te rezolūciju mutisko jautājumu komisijai, ka tam ar to vajadzētu pietikt un padomē nevajag uzdot rezolūcijas projekts jums ir nosūtīts. Tas ir tikai angļu valodā pagaidām. Sarunas par visaptvarošu ekonomikas un tirniecības nolīgumu ar Kanādu. E, tas jau ļoti labi izstrādāts nolīgums, un tam ir liels, liels mērķis. E, un tātad šeit ir aptverts viss, kas e, esošais process, jau, progress, kas ir panācis sarunās, un abas puses grib noslēgt līgumu, ja iespējams, tad jau līdz šī gada beigām. E, rezolūcijas projektā daži būtiskākie jautājumi ir pieminēti, piemēram, tirgus piekļuvis uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumiem un valsts iepirkumu. Uh, arī apakšfederālajā eh, līmenī, iekļaujot provinces, eh, intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību uzlabošanu. Vēl mēs runājam par importa nolīgumu, par ilgtspējīgu attīstību, par investīciju aizsardzību sarunām un tā tālāk. Kā referents es gribētu uzklausīt, kas jums ir sakāms. Un es dodu tagad vārdu jums diskusijām. To... Kurš gribētu izteikties un uzsākt diskusiju? Bet es nozīmē, ka jūs visam piekrītat? Šķāsnīkungs no tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Mazliet brīnos, ka tāds pieprasījums e, šis ir tāds diezgan būtisks jautājums mums. Tas ir cieši uzraudzīts, un mēs arī vērojam, kā notiek sārunas. E, mēs zinām, kas ir noticis, un e, zinām, ka gribam noslēgt līgumu līdz gada beigām. Tas ir iespējams, to mēs arī zinām. Šis ziņojums mm, šķiet labi uzrakstīts, tur ir vispārīgi fakti un arī bažas, kas mums visiem ir kopīgas. Principā mēs Es gribētu, lai mani kolēģi varbūt vēl varētu uzlabot tekstu, ja tas ir iespējams. Mēs gribam, lai šis teksts nekļūtu katrā gadījumā sliktāks. Jūs to visu ļoti labi zināt un pamatā piekrītat, ka tām jābūt labam pamatam kas ienesīs pozitīvu devumu vispārējās sarunās, kā es jau iepriekš teicu, kuras eh, cerams veiksmīgi pabeigsies šī gada beigās. Paldies. Roberts Sterdīnā. Roberts Sterdīs, pavisam īsi. Priekšsēdētāji. Daži grozījumi mums būs Jūs mums pateiksiet, kad būs uh, termiņš iesniegšanai, vai ne? 21. mārts uh, pusdienlaikā ir termiņš Laihfrīd kungs. Tā kā es iepriekš pieminēju roņus, formulējums šajā tekstā ir pārāk maigs uh, attiecībā uz roņiem es nedomāju, ka mūsu partneriem vajadzētu cīnīties pēc tam PTO līmenī. Tad varbūt mēs varam mazliet stiprināt tekstu. Any other comments? Vai ir vēl kādi komentāri? Nu, tad gādīsim grozījumus un runāsim par to vēlāk. Termiņš Nē, atvainojiet, komisijai nespēja iedot iespēju izteikties. Nē, bet komisija tāpat nevēlas neko teikt. Jā, lūdzu. Priekšētāji, es vēlējos izteikt ātru komentāru, kas saistīts ar šo darba kārtības punktu, bet tas saistīts arī daudzpusējām organizācijām. Tad ātrs komentārs mēs runājam par draudzīgām attiecībām ar Kanādu, un mēs bloķējam Kanādas pieteikumu drošības padomē, un nedomāju, ka tas būtu labākais sākums draudzīgām attiecībām, un es nedomāju, ka Eiropas Sanībai šādi būs jādarbojas. Um, Lielbritānija ļoti labas sadraudzības attiecības ar Kanādu, mums ir tā pati karaliene, un ir ļoti cieša saikne mūsu divu valstu starpā, un uh, Tādēļ Eiropas Savienības darbība šādi bloķējot Kanādu bija ļoti neviesmīlīga. Un mēs, protams, vēlamies redzēt labas tirzniecības attiecības ar Kanādu, bet uh, Es uzskatu, ka šī darbība bija kā solis atpakaļ. Acīm redzot, kanādieši to neuzskata par šķērsli turpināt ar sarunas, un, protams, es ņemu vērā jūsu komentāru. Tad mēs esam noslēguši mūsu sanāksmes atklāto daļu. Nākamā daļa būs slēgtā sanāksme, jo tā būs koordinātora sanāksme. Es aicinu visus cilvēkus, kas nav, kuriem nav tiesība piedalīties koordinātoru sanāksmē, atstāt telpu pēc iespējas ātrāk.